kapitāla pārsvaru. Paldies! Līdz ar to vienas minūšu, uz, minūtes uzstāšanās ir uh, noslēgušās. Nākamā sanāksme sāksies rītdien pūkstens deviņos. Darba kārtība ir publicēta un uh, to jūs varat izlasīt Eiropas parlamenta internetu mājaslapā. Paldies! Visu labu!